kunga. Par referentu iecelšanu ir divi ziņojumi. Koordinātora rekomendācija ir tāda, ka tos raksta priekšsēdētājs pirmkārt par direktīvu. Direktīvas grozījumu direktīva ir 206 par minimālo jūrnieku apmācības programmu un otrkārt regula par pātrināto. Because that's the recast divkorpusu naftas, konfu, eh, naftas kuģu ieviešanu pakāpenisku un steidzamu. To arī rakstīs priekšsēdētājs tālāk par atzinumiem. Atzinumus rotācijas kārtībā piešķirsim sekojušām grupām. Gribētu atgādināt deputātiem, ka mēs izdalām atzinumus tādā kārtībā, kā mēs saņemam uzdevumu tos rakstīt. Tātad par atpūtas kuģiem un personiskiem kuģiem rakstīs ECR atzinumu. Par 2010. gada budžeta izpildi atzinumu rakstīs sociālistu un demokrātu. Koordinātori vienojās, ka 5., 6., 7. un 8. grozījums, kas ir par budžeta izpildi dažādās aģentūrās, ir grupējams vienā atzinumā. Šo atzinumu rakstīs sociālistu un demokrātu grupa. Tāpat koordinātori vienojās, ka struktūra fondu atzinumi un kohēzijas fonda atzinums. E, Tātad trīs šie te atzinumi arī ir jāraksta vienai politiskai grupai, un tie būs zaļie, kas to rakstīs. Informācijā esam saņēmuši dokumentus, komunikācijas paziņojumu par mm, kopīgu gaisa telpu ar Azerbaidžanas republiku. Re, rotācijas kārtā šo te atzinumu mēs piešķiram zaļajiem. Tāpat arī mēs e, iesakām, ka uh, nedaram neko attiecībā uz informāciju, kas mums ir pienākusi par uh, veselīgām un produktīvām jūrām un okeāniem. Tātad nerakstām neatzinumu, neziņojumu. Koordinātori saņēma arī jaunāko informāciju par komitoloģijas ziņojumiem. Mums bija debates arī par dažādām idejām, kā mēs varētu rīko, rīkot sadarbību ar citām parlamentārām struktūrām Mēs domāsim par citām jomām, kurās mums jāsazinas ar dalību valstu parlamentiem, piemēram, tādas jomas kā dzelzceļa pakotnes pārskatīšana un lidostu pakotne. To ierosina ECR. Tāpat arī ilgtspējīgas un konsekventas vadlīnijas, TNT ieviešana, pasažieru tiesību ieviešana konsekventā veidā visos transporta eh, veidos un uh, braukšanas un atpūtas laika smago automobīļu šoferiem ir tie jautājumi, kuros koordinātori iesaka konsultēties ar dalību valstu deputātiem no nacionāliem parlamentiem. Mēs ierosinām to darīt tāpat kā līdz šim, izmantojot referentus kā tādas personas, kas piesaista savai darbībai da dalību valstu parlamentāriešus. Tālāk koordinātoru sēdē izskanēja lūgums organizēt mini uzklausīšanu par digitāliem tahogrāfiem. Koordinātori vienojās, ka atbalstīšu tikko kundzes ideju. Mini uzklausīšana varētu notikt 20. vai 21. decembrī. Vēl es gribētu deputātiem atgādināt to, ko atgādināju jau koordinatorim. Parasti mēs ļoti veiksmīgi organizējam uzklausīšanas, bet ļoti slikti tās apmeklējam. Gribētu likt jums pie sirds, ja reiz ir organizēta uzklausīšana, tad lūdzu to apmeklējiet. Koordinātori vienojās par to, ka vajadzētu kaut ko konstruktīvāku piedāvāt 2012. gada Eiropas mobilitātes nedēļai principā vienojāmies par to, ka mēģināsim jau sākt strādāt pie idejām. Gaidām idejas arī no jums. Būs ārkārtas koordinātora sēde Strasbūrā 26. oktobrī pār TNT. Pakē kungs piedalīsies šajā sēdē un formāli iepazīstinās mūs ar komisijas priekšlikumiem. Cerams, ka 19. oktobrī komisija par to vienosies. Tāpat vienojāmies par to, ka mums ir nepieciešams uzklausīt Jaržembovska kungu šodien pēcpusdienā, un pēc tam koordinātori domās par to, kā mēs varam palīdzēt mm, veidot šo te Eiropas gaisa telpu un funkcionālos gaisa blokus. Šķiet, ka dalību valstis ļoti lēni ir ķērušās pie šo priekšlikumu izpildes. Mums vajadzētu mudināt tās veiklāk strādāt. Tas arī pamatā ir viss, ko koordinātors šorīt teica. Fosters Kondis, jums kaut kas piebilstams? Es atvainojos, tas nebūs par uh, eh, koordinatoru sēdi priekšsēdētāju. Šodien mums ir ļoti gara balsošana paredzēta. Priekšsēdētāji, mēs jūs pārāk labi nedzirdam, ja neliekam uh, austiņas, kuras ir ļoti neērtas. Vairums no mums saprot jūs ļoti labi. Varbūt jūs varētu izslēgt mikrofonu, tad mēs jūs labāk dzirdētu bez austiņām. Jūs varētu pagriezt mikrofonu varbūt pret jums, saka Fosters kundze. Priekšsēdētājs, es mēģināšu izteikties skaidri. Vai nevienam nav nekas komentējums par koordinātoru sēdes rezultātiem, kurus tikko paziņoja? Komuncakas kungs, lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Es saprotu, ka tiešām balsošana šodien būs ļoti gara. Es gribēju pirms tās pateikties visiem kolēģiem, kas ir strādājuši, īpaši koordinatoriem un visiem tiem, kas e, ļoti draudzīgi strādāja pie šiem tekstiem. E, par, tīpaši par integrēto jūrniecības politiku. Vēlreiz paldies jums visiem. Jā, paldies arī jums, Komacakas kungs, par ieguldīto darbu. Tātad, par to esam vienojušies. Pārvietojam dokumentus. and move on to the voting list. And the first Pirmais balsojums ir par Eiropas ir par integrēto jūrniecības politiku. Sorry, we've done that, Mr. Kumasaka. Es atvainos, Kumasākas kungs, protams, zina labāk, bet klusu, klusu zālē, lūdzu, klausieties. Tātad Eiropas dzelzceļa vienotā telpa pārstrādātā redakcija. Tā ir pareizi? Ļoti labi. Okay. Can I first of all announce that Mr. Pirmkārt gribētu paziņot, ka Sterksa kunga grozījumus tagad pārņem Debekas kungs. 3, 2, 1, 8, 2, 1, 9, 2, 9, 1. Tie ir šie grozījumi, kurus pārņem tātad jaunais kolēģis no Destarksa kunga. Vispirms pārbaudīsim, vai darbojas balsošanas iekārtas un vai kāds nekrāpjas. Mēs zinām, ka tautas partijai kā parasti būs par vienu deputātu vairāk. Mēģināsim nobalsot. Tas tātad pārbaudas balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Uzminiet, kurai, par, kurai grupai ir viena balss par daudz. Tautas partijai maķot, vien, kā vienmēr, tautas partijai par vienu par daudz. Vai tagad ir pazudusi šī liekā balss? Beidzam balsot. Ļoti labi. Tad sāksim balsot. Otrais pāns. Pirmais paragrāfs. Kolēģi, es gribētu arī aicināt jūs būt pacietīgiem. Šis balsojums būs ļoti sarežģīts. Varbūt, ka man tevi sekretariātā būs arī jākonsultējas par to, kurš balsojums ir nākamais. Tā kā lūdzu, esiet pacietīgi. Es laiku pa laikam jums atgādināšu, kur mēs esam. 254. grozījums Vilsas kundze, kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 255. grozījums, kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 256. Vilsas kundze, kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 257. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 258. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 259. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 260. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 261 ar mutisko grozījumu numur 9, ko iesniedz Marcinkevičs un Zasada. Vai ir iebildes pret mutisko grozījumu? Ja ir mutiskie grozījumi, tad jūs varat izteikt iebildes. Ja nav iebildes, tad kurš ir par šo grozījumu? Kurš pret? Atturs. Pārbaudīsim elektroniski. Man likās, ka šis grozījums ir noraidīts. 261. grozījums ar mutisko grozījumu numuru 9 sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Tad beidzam balsot. 20 pār, 23 pret, grozījums noraidīts. 261. grozījums bez mutiskā grozījuma. Kurš par? Kurš pret? Atturas noraidīts. 263. grozījums pa daļām. Pirmā daļa bez vārdiem on a network whose track gauge is different. Tātad par to, par sliežu platumu, kas ir um, šaurāks. Par pret atturs noraidīts. Otrā daļa ar šiem vārdiem, kurš ir par pret atturs noraidīta. Sastais grozījums no referenta ar 16. grozījums ar mutisko grozījumu numur 1, kurš par pret atturs noraidīts pieņemts. 264. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 265. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 266. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 267. par, pret, atturas, pārbaudīsim elektroniski. 267. grozījums, sākam balsot. Has everybody voted? Vote is closed. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. 268. kurš par? Pret? Atturas noraidīts. Otrais pāns, ceturtais paragrāfs, mutiskais grozījums numur divi, Marinais Kokungs. Vai ir kādas iebildes pret šo grozījumu? Said kungs, lūdzu. Jā, mēs iebilstam pret šo mutisko grozījumu, jo tas iet daudz par tālu. Tā tad ir šī iebilde, un tādēļ mutisko grozījumu mēs nevaram likt uz balsošanu. 269. kurš par? Pret? Atturs? Noraidīts. 272. ar mutisko grozījumu numur 3, ko iesniedz referents. Vai ir kādas iebildes? Kurš par? Pret? Atturs? Noraidīts Grozījums pieņemts. So we're now down to Amendment... Tālāk jābalso par 274. grozījumu. Pa daļām divas daļas. Pirmā daļa 2A par regulējošo struktūru. Otrā daļa ir tā tad un arī no politikas veidojošās nodaļas. Par pirmo daļu vispirms. Kurš par? Pret? Atturas? Pārbaudīsim elektroniski. Man šķiet, ka noraidīts, bet pārbaudīsim. 274. grozījuma pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījuma pirmā daļa pieņemta. Otrā daļa. Arī par to jābalso. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīta. 18. grozījums. Kurš par? Pret? atturs pieņemta. 275. grozījums no Marinesko kungu, kurš par pret atturs norādīts. 278. grozījums, kurš par pret atturs norādīts. 277. kurš par pret atturas norādīts. 278. kurš par pret pret, atturas, noraidīts. 279. grozījums divās daļās. Pirmā daļa. Tātad pirmā daļa ar svītrojumu. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemta. Otrā daļa. Kurš par? Pret? atturas noraidīta. 280. grozījums, kurš par pret atturas noraidīts. 282. kurš par pret atturas noraidīts. 284. par daļām. Divās daļās balsosim. Pirmā daļa, kurš par pret atturas noraidīts noraidīta. Otrā daļa, kurš par, pret, atturas, noraidīta. 283. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 281. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 285. kurš par, pret, atturas, noraidīts Pārbaudīsim elektroniski. 285. grozījums. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. 288. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 289. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 290. kurš par? Pret? Atturs? Mm. Mēģināsim vēlreiz. 290. kurš par? Kurš pret? Atturs? Grozījums pieņemts. 292. kurš par? Kurš pret? Atturs? Noraidīts. 293. kurš par? Pret? Atturs? noraidīts. 294. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 295. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 296. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 297. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 298. un 299. kas ir identiski, kurš par, pret, atturas, noraidīts Abi noraidīti. 300. kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Kompromiss A. Kompromiss A. Balsosim par to. Izņemot divas daļiņas, kas norādīts balsošanas sarakstā. Kurš ir par A kompromisu? Kurš pret? Atturas kompromiss pieņemts. Un tagad balsosim par šiem diviem paragrāfiem. Paragrāfs 4 par dzelzceļa pārvadātāju ienākumiem. Kurš par? Pret? Atturas pieņemts. Un ceturtais paragrāfs par daļu no this provision līdz infrastructure manager. Kurš par? Pret? Atturas pieņemts Pārbaudīsim elektroniski šo balsojumu. Sākam balsot par ceturtā paragrāfa pēdējo teikumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pārējām pie devītās lapus balsošanas sarakstā. Kompromiss B. Kas ir par kompromisu B? Lūdzu, paceliet rokas. Kas ir pret? Atturas. Pieņemts. Tagad par atsevišķiem paragrāfiem. Goe pieprasa balsojumu par trešo paragrāfu. Kurš par? Pret? Atturas. Pieņemts. Otrais paragrāfs, kurš par? Pret? pret, atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Balsojam par, pēc Aldes pieprasījuma par atsevišķo balsojumu numuru divi. Sākam balsot. Alde pieprasītais otrais dalītais balsojums par 3A jauno paragrāfu, kas tiek ieviests un nodrošina publisko pakalpojumu pienākumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Atsevišķi balsojums par apsvērumu, ko pieprasa goe, kurš ir par, pret, atturus pieņemts. 11. lapus balsošanas sarakstā tagad jāmeklē 291. grozījums, kas ir šīs lapus apakšā. Sterksa kunga grozījums. kas attiecas uz 4. panta paragrāfu 2b, tas ir jauns paragrāfs. Vai referents man nepiekrīt? Varbūt jums ir cita lapuša numerācija, bet runa ir par 4. panta 2b paragrāfu, tas ir jauns, grozījuma numurs 291, Sterksa kunga nemirstīgais mantojums. Kas ir par? Pret? Atturas? Pārbaudīsim elektroniski. Man likās, ka pieņemts, bet pārbaudīsim. Sākam balsot par 291. grozījumu. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. Kompromiss C. Kas par? Pret? Atturas? Kompromiss pieņemts. 357. grozījums. 13. lapusē vismaz manā balsošanas sarakstā. Un tas attiecas uz 9. pānta 2. paragrāfa 2. apakšparagrāfu. Tikā okundas grozījums numur 357. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 358. grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 360. It, <laughs> you... Ja vēlties, pārbaudīsim iepriekšējo balsojumu elektroniski. Tātad grozījums par 358. grozījumu, ko iesniedzis Bahkungs. Sākam balsot elektroniski. Ja visi ir nobalsojuši, tad beidzam balsot. Grozījums tomēr pieņemts. Rokas gan man to nerādīja pirmīt. Jums bija taisnība, vajadzēja pārbaudīt šo balstojumu. balsojumu. Trīssimt piecdesmit devītais mut, ar mutisko grozījumu numur 4. Ja nav iebilžu, tad balsosim. Količek kungs, jums ir iebilda. Jūs, esat, jūs iebilstat pret mutisko grozījumu. Paldies. Tātad balsosim tikai par 359. grozījumu bez mutiskā grozījuma. Kurš par? Pret. Atturas. Grozījums noraidīts. 361. grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 362. grozījums ir atsaukts. 363. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 364. ir atsaukts. 365. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Grozījums noraidīts. 366. Kurš par? Pret? Atturas. Pieņemts. 367. 368. un 369. ir identiski. Kurš ir par šiem grozījumiem? Kurš pret? Atturas. Noraidīts. 31. ko iesniedz referents. Kurš par? pret, atturas, pieņemts. 370. kurš par, pret, atturas, pārbaudīsim elektroniski. Man likās, ka noraidīts, bet varam pārbaudīt. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts.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 atturas pieņemts. 377. kas par? Pret. Atturas noraidīts. 376. kas par? Pret. Atturas noraidīts. 378. kas par? Pret. Atturas. Vai mēs varam pārbaudīt elektroniski 378. finanses um, balsojumu, sākam balsot Beidzam balsot. Noraidīts 379. Kas par? Kas pret? Atturas noraidīts. 385. un 384. kas par? Pret? Atturas noraidīts. 33. no referenta kas par? Pret? Atturas pieņemts. 386. kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. 378. atsausts, 388. mutiskais grozījums, numur 5. Kādi iebildumi? Iebildumi nav. Balstojam bez uh, eh, muskā grozījuma. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Tagad uh, kompromiss dēļ. Ir eh, vairāki balsojumi pa daļām šajā gadījumā, balsojumi par sesto mutisko grozījumu, vai ir kāds, eh, kādi iebildumi pret šo mutisko grozījumu? Kolčakungs. Tad, tad eh, iebildums pret sesto mutisko grozījumu, tāpat tad bez šī te mutiskā grozījuma. Kompromiss D. Bez mutiskā grozījuma, kas par? Kas pret? Atturas Vai mēs varam pārbaudīt elektroniski? Sākam balsot par sesamusko grozījumu. Atvainojiet par eh, D kompromisu. Par kom D kompromisu. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad uh, balsojums uh, pa daļām par otro punktu un ceturto punktu, otrais eh, teikums no goē. E. Kas par? Pret. Atturis pieņemts. Eh, balsojums pa daļām eh, numur trīs, za, zaļo, kas par? Pret. Atturis pieņemts. Balsojums pa daļām numur četri, goē. E. Par uh, otro un ceturto uh, punktu, kas par? Pret atturas. Vai mēs varam pārbaudīt? Sākam balsot. Pa pārbaudam elektroniski pēc 4. Uh, balsojumu padaļām. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. Um, Atsevišķi balsojums numur 5 goe par uh, otro un, un piekto apakšpunktu, kas par pret atturas pieņemts. Atsevišķi balsojums numur 6 no goja e par trešo un ceturto punktu. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. Kompromiss E ir nākamais. Divdesmit otrais manā sarakstā. tautas partijas grupā ir cita mm, sistēma. Tātad. Tā kā mēs esam vienojušies par tādu pašu formulējumu pēdējā kompromisā, mums nav uh, atkal jābalso pa daļām, tāpēc ka mēs jau par to visu vienojāmies iepriekšējā kompromisā, tāpēc mēs uh, tikai balsojam par kompromisu E, par visu tekstu. Kas par? kas pret atturas pieņemts. Ceturtais, piektais, sastais grozījums. 25. 25. lapus manā sarakstā, un droši vien arī 25. lapus uh, tautas partijas sarakstā 45. 6. 14. pirmais uh, punkts par pret atturas Noraidīts. 4, 5, 7. Kas par? Kas pret? Atturas. Vai mēs varam elektroniski pārbaudīt 4, 5, 7? Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 458. Eh, Kas par? Kas pret? Mēģināsim vēlreiz. Es zinu, ka ir rokas jau ir nogurušas, bet tomēr eh, kas eh, par? Kas pret? Atturas. Pārbaudīšu elektroniski. Sākam balsot par 458. Eh, grozījumu. Lai visi ir nobalsojuši, beidzam balsot. Norādīts. 459. kas par? Kas pret? atturas norādīts. 39. Eh, no referenta, kas par, kas pret, atturas nu, pieņemts. Kompromiss F. Kompromiss eh, F, 15. Eh, pants, kas par, pret, atturas pieņemts. 102. grozījums, kas par, kas pret atturas. E, pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Ceturtais pielikums. Tātad. Vai visi nobalsojuši, beidzam balsot. Noraidīts 103. grozījums. Kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. 477. E, Nākamais. 27. lapuse manā sarakstā, 28. Eh, lapusē tās partijas sarakstā, 17. Eh, punkts, kas par? Kas pret? Atturas noraidīts. 476. grozījums, kas par? Kas pret? Atturas noraidīts. 478. kas par? Kas pret? Atturas noraidīts. 47. grozījums eh, referent, no referenta, kas par, kas pret, atturas, pieņemts. 479. kas par, kas pret, atturas, pieņemts. 48. grozījums no referenta, kas par, kas pret, atturas, pieņemts. Tad 48. Eh, atkrīt. Tagad Balso, balsojums blokā 49. līdz 53. plus 471. Eh, kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. 482. kas par? Kas pret? Atturas noraidīts. 54. kas par? Pret? Atturas pieņemts. 483. 475. tomēr, kas par, kas pret, atturas, norādīts. 55. grozījums no referenta, kas par, kas pret, atturas, norādīts. 486. kas par, kas pret, atturas, pieņems. Paldies, kolēģi. 484. atkrīt. 487. kas par, kas pret atturas noraidīts. 56. Uh, uh, kas par? Kas pret? Atturas. Vai mēs varam pārbaudīt elektroniski? Tātad 58 un 488. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 57. Kas par? Atvainojiet, tomēr 489. grozījums, kas par? Kas pret? Atturas noraidīts. 57. grozījums, kas par? Kas pret? Lūdzu, pārbaudiet par 53. sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. 490. atkarīt. 431. Eh, Vandālenkungs, eh, kas par, kas pret? Atturas. Noraidīts. 58. grozījums 101. līdz 111. Eh, to var vēl balsot blokā, kas par, kas pret? Atturas. Pieņemts. 693. līdz 7. atkarīt. 492. Kas par? Kas par? Kas pret? Anturas. Noraidīts. 495. Kas par? Kas pret? Atturas. Noraidīts. 496. Kas par? Kas pret? Atturas. Noraidīts. 59. grozījums no referenta. Kas par? Kas pret? Atturas. Pieņems. Kompromiss G. Eh, visi, eh, kas par, pret, atturas, pieņemts. Tagad eh, kompromiss H. 31. lapusē. Ir vairāki balsojumi pa daļām. Un mutiskais grozījums, tad no sākuma par kompromisu. Kas par kompromisu? Kas pret? Atturas pieņemts. Balsojums pa daļām. Pirmais goja. E. Kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. Sadītais mūziskais grozījums no zaļajiem vai kādi iebildumi pret mūzisko grozījumu? Kas par? Kas pret? Atturas. Vai mēs varam pārbaudīt elektroniski? Tad pārbaudām uh, zaļo mucko uh, grozījumu, sākam balsot. Visi ir balsojuši, beidzam balsot, pieņemts. 22, 20 pieņemts uh, balsojums par daļām, uh, ot, numur 2, kas par? Kas pret? Atturis. Vai mēs varam eh, pārbaudīt vēlreiz, eh, sākam balsot? Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 37, 7. Eh, trešais balsojums par daļām no goja, kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. Balsojums par daļām numur 4 no zaļajiem. Kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. Tagad um, I kompromiss 34. lapsē. Tad, tad Eiropas uh, tautas partija divas lapas mums priekšā. Uh, sa, tagad balsojam par kompromisu. Viss, kas pār, kas pret, atturas pieņemts. Tagad balsojam par daļām. Pirmais uh, par 1A punktu, kas par kas pret, atturas, pieņemts. Balsams par tajām numuru 2 no zaļajiem par 5. punktu, kas par, kas pret, atturas, pieņemts. Četrsimt piecdesmit septītais, piecsimt četrdesmit septītais, nākamais. Trīsdesmit sestajā lapusē. 35. punkts. Pirmais uh, uh, pants Krāmera un Durāna kunga uh, punkti par pret atturs noraidīts. Tagad, ja uh, uh, kompromiss, balsosim uh, blokā kopā ar 68. Uh, grozījumu. Kas par? Kas pret? Atturs pieņems. 549 un 716 atkarīt. Nākamais 548 eh, Kramerkunga grozījums, kas par? Kas pret? Atturas noraidīts. 552, kas pēd? Kas pret? Atturas pieņemts. 553 atsaukt, atkrīt 554 eh, par? Pret. Atturas pieņemts. 556 un 557 ir identiski, kas par, kas pret, atturas. Varam pārbaudīt elektroniski šos divus grozījumus 556 un 557. Sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. 5, 5 un 558 atkrīt, 559 tagad kas par? Kas pret? Atturas noraidīts. 561 kas par? Kas pret? Atturas noraidīts. 562 kas par? Kas pret? Atturas noraidīts. 563 un 564 ir identiski, kas par? Kas pret? atturas noraidīts. 70. grozījums un 565. ir identiski, kas par, kas pret, atturas pieņemts. 567. grozījums, kas par, pret, atturas noraidīts. 568. kas par, kas pret, atturas noraidīts. 569. un 570. tie ir identiski, kas par, pret kas pret, atturas, noraidīts. 571. grozījums, kas par, kas pret, atturas, pieņemts. 572. kas par, kas pret, atturas, noraidīts. 573. kas par, kas pret, atturas, noraidīts. 574. kas par, kas pret, atturas, noraidīts. Noraidīts. 575. kas par? Kas pret? Atturas. Pieņemts. 576. kas par? Kas pret? Atturas. Pieņemts. 577. kas par? Kas pret? Atturas. Noraidīts. 578. Vandālenkungs, kas eh, par? Kas pret? atturas noraidīts. 72. referenta, kas pēr, kas pret, atturas, pieņemts. 579. kas pēr, kas pret, atturas, pieņemts. 580. kas pēr, kas pret, atturas, noraidīts. 581. kas pēr, kas pret, atturas pieņemts. 582. kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. 583. kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. 584. kas par? Kas pret? Atturas noraidīts. Kā kompromiss? Kas par? Pret. Atturas? Pieņemts. L kompromiss ir nākamais. Mums ir vairāk balsojumu par daļām, bet no nu, sākuma balsosim par kompromisu, kas par, kas pret, atturas pieņems. Balsojums par daļām numur viens no goja e par 58 uh, pantu, kas par, kas pret, atturas pieņems Vai mēs varam pārbaudīt elektroniski? Balsojums par daļām par uh, eh, numuru viens uh, eh, goja. Sākam balsot. Beidzam balsot. 39 par, 4 pret. Tās partija uh, nebalsoja, tāpēc lūdzu balsojumu par daļām. Uh, tad uh, balsojumu par daļām un goja, kas par, kas pret. Atturas pieņemts. Balsojums par daļām numur 3 no goja, kas par, kas pret atturas pieņemts. Un balsojums par daļām numur 4, kas par, kas pret, atturas pieņemts. Tagad kompromiss M. Tātad vai viss var izsakot? M kompromiss, kas par, kas pret, atturas pieņemts. Tagad kompromisa N. Visi, kas uh, ir par kompromisu N, lūdzu uh, par, kas par pret atturas pieņemts. 84. no referenta. Balsojums ir blokā līdz 250. Otrais, četrais um, grozījums, līdz četriem grozījumam, kas ir no referenta blokā, kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. Tagad 252. atkrīt, un 643. atkrīt, 69. grozījums, 71. blokā, kas par? Kas pret? Atturas pieņemts Pieņems. Piecsimt piecdesmit, piecdesmit pirmais eh, atkrīt. Piecsimt sešdesmit sastais. Kas par? Kas pret? Āturs noraidīts. 664. kas par? Kas pret? Āturs pieņemts. 94. līdz 98. Eh, plus 15. grozījums blokā, kas par? Kas pret? Atturis pieņems. 644 atkrīt, 646, kas par? Kas pret? Atturis pieņemts. 647, kas par? Kas pret? Atturis noraidīts. Kompromiss O. Viens eh, balsojums par daļām no tautas partijas, bet eh, no sākuma balsojam par kompromisu, kas par. Kas pret? Atturas pieņemts. Tagad balsojums par daļām, eh, par 11. ievilkumu. Kas par? Kas pret? Atturs noraidīts. Kompromiss spēja. Kompromiss spēja. Savītais eh, pielikums viss var izsakot, balsojums par daļām. Tad, bet tagad no sākuma balsojam par kompromisu, kas par? Kas pret? Āturs pieņems. Tagad eh, balsojums eh, par daļām Alde par savīto mm, pielikumu, kas par? Kas pret? Āturs. Varam pārlūdīt elektroniski. Balsojam par Aldes, eh, tad balsojam par daļām, septītais eh, pielikums, devītais punkts, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts 34 par 9. Q kompromiss. Eh, personāla balsojums no zaļajiem. Sākam balsot. Sākam balsot. Q. Uh, astoņi, uh, astotais uh, pielikums pēc zaļo pieprasījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 28 pār, 11 pret, 1 atturās, pieņemts. Tālāk balsosim par R kompromisu. Astotā pielikuma piektais punkts. Kurš ir par R kompromisu? Kurš pret? Atturas. Kompromiss pieņemts. 718. grozījums. 9. grozījumam. Kurš par? Pret? Atturas. Noraidīts. 722. grozījums, kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 723. grozījums, kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 724. grozījums, kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Apsvērumi. Sāksim ar apsvērumu A. Mazais A. 130. grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 131. grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 132. grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 133. kurš par? Pret. Atturs. Noraidīts. Pirmais grozījums, ko iesaka referents. Kurš par? Pret. Atturs. Pieņemts. 134. grozījums. Kurš par? Pret. Atturs. Noraidīts. 136. grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 139. Kurš par? pret, atturas, pieņemts. 140. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 141. Pārbaudīsim elektroniski 140. grozījumu pēc Krāmerkunga pieprasījuma. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. 141. Marinesko grozījums, kurš par? Pret? Atturs? Pārbaudīsim elektroniski. Man liekas, ceļas aizvien mazāk roku ar katru balsojumu. Es zinu, ka esat noguruši, taču mēģināsim tomēr saņemties. 141. grozījums balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. Otrais grozījums, ko iesaka referents, kurš par? pret, atturas, noraidīts. 137. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Trešais, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 138. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 142. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 143. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 144. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 145. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 146. kurš par, pret, pret atturas noraidīts. 147. kurš par pret atturas noraidīts. 148. kurš par pret atturas pieņemts. 149. kurš par pret atturas noraidīts. 150. kurš par pret pret, atturas. Pārbaudīsim elektroniski balsojumu par 150. grozījumu. Sākam balsot. Has everybody voted? Vote is closed. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts, jo bija 22 par 22 pret. 151. grozījums. Kurš par? Pret? atturas noraidīts. Ceturtais grozījums, ko iesaka referents, kurš par, pret, atturas. Pārbaudīsim elektroniski referenta ceturtais grozījums. Sākam balsot. Everybody voted. Vote is closed. Ja visi ir nobalsojuši, tad beidzam balsot. Grozījums norādīts. 152. Kurš par? Pret? Atturst. Norādīts. 153. kurš par? Pret. Atturs noraidīts. 154. kurš par? Pret. Atturs pieņemts. 155. kurš par? Pret. Atturs. Pārbaudīsim elektroniski. 155. grozījums. Beidzam balsot grozījums noraidīts. 157. grozījums. Iepriekšējais grozījums tika norādīts ar 23 balsīm pret, 21 par. Yeah, 157, yeah. 157. Kurš par? Pret? atturas. Pārbaudīsim elektroniski arī šo balsojumu. 157. grozījums. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 161. grozījums, kurš par? Es atvainojos, šis grozījums atkrīt, jo mēs pieņēmām 157. Balsojam par 158. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 159 divās daļās. Pirmā daļa bez vārdiem The Existing National. Kurš par? Pret? Atturs? Pieņemta pirmā daļa. Otrā daļa līdz ar to atkrīt, man šķiet, saka priekšsēdētājs. Nē, tomēr ir jābalso par otro daļu, par svītrotiem vārdiem. Kurš par? Pret? Atturs? Noraidīts. 160. grozījums, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 5. grozījums, kurš par? Zaļie ir atsaukuši lūgumu balsot eh, ar personālo balsojumu. Tātad parastais balsojums par piekto grozījumu, kurš par, pret, atturs, noraidīts. 156. grozījums, kurš par, pret atturas noraidīts. 162. grozījums, kurš par pret atturas noraidīts. Sestais grozījums, ko iesaka referents, kurš par pret atturas noraidīts. 163. grozījums, kurš par pret atturas noraidīts Pārbaudīsim elektroniski. Man likās, ka noraidīts, bet pārbaudīsim. 163. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums tiešām noraidīts. 164. grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 165. kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. mēs varam pārbaudīt, taču godā tie kolēģi trīs ceturdaļas no tautas partijas deputātiem vispār nebalso. Pārbaudīsim, ja jūs gribat 165. elektroniski tātad. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. 327. grozījums. Kas par? Pret. Atturas noraidīts. 168. grozījums, kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 167. kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 168. kurš par? Pret atturas noraidīts. 170. kurš par, pret, atturas pieņemts. Divi nākamie grozījumi līdz ar to atkrīt. 171. kurš par, pret, atturas pieņemts. 175. grozījums. Kurš par? Pret? atturas noraidīts. 172. un 173. ir identiski grozījumi. Personālais balsojums, ko pieprasa zaļo grupa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums norādīts. 178. kurš par? Pret? Atturas norādīts. 174. par, pret, atturs, pieņemts. 177. kurš par, kurš pret, kurš atturs, pieņemts. 178. kurš par, pret, atturs, pieņemts. 179. kurš par, pret, atturs, noraidīts. 180. kurš par, pret, atturs, noraidīts. 181. kurš par, pret, atturs. Pārbaudīsim elektroniski. 181. grozījums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Tādā gadījumā beidzam balsot. Grozījums noraidīts. 182. kurš par? Pret? atturas noraidīts. 183. Okay, 184 is being withdrawn. 183. nav atsaukts. Balsosim par to, kurš par? Pret? Atturas. Grozījums noraidīts. 184. ir atsaukts. Astotais grozījums. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 185. Kurš par? Es atvainojos, šīs grozījums atkrīt. 186. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 187. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 189. ar mutisko grozījumu numuru 8, ko iesniedz Rikē kungs. Vai ir kāds iebildes pret mutisko grozījumu? Ja iebildumu nav, tad balsojam par mutisko grozījumu ar grozījumu. Kurš par? Pret? Atturas pieņemts. 191. Kurš par? Pret? Atturas noraidīts. 192. Kurš par? 190. ir atsaukts. Tātad 192. kurš par? Pret? Atturas pieņemts. 193. kurš par? Pret? Atturas pieņemts. 9. grozījums kurš par? Pret? Atturas pieņemts. 195. kurš par? Pret? Atturas Pārbaudīsim elektroniski. 195. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. 194. Kurš par? Pret? Atturas? Pārbaudīsim arī šo elektroniski. Man likās, ka pieņemts. Sāksim balsot par 194. grozījumu. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 198. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 197. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 198. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. Desmitais grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Nākamie divi grozījumi atkrīt. Pārējiem pie 200. Kurš par? Pret? Atturas pieņemts. 11. grozījums, ko iesniedz referents. Kurš par? Pret? Atturas pieņemts. jūs vēlaties pārbaudīt, nu tad pārbaudīsim balsojumu par 11. grozījumu, ko iesniedz referents. Sākam balsot. Beidzam balsot. Maikls skatījās uz ēnu referentiem, jo vispārējie tagad jau ir pārstājuši celt rokas. Grozījums ir pieņemts. 203. grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 202. Kurš par? Tas atkrīt, es atvainojos, saka priekšsēdētājs, jo mēs pieņēmām 11. grozījumu. Jābalso par 204. Nē, arī tas atkrīt, saka. Jā, balsojam par 204. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 205., 6. un 7. ir identiski grozījumi. Kurš ir par šiem grozījumiem? Pret? atturas noraidīti visi trīs. 12. grozījums, ko iesniedz referents, kurš par? Pret? Atturas. Pārbaudīsim elektroniski. 12. grozījums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Tad beidzam balsot. Grozījums noraidīts. 208. kurš par? Pret? Atturas. Noraidīts. 209. Jūs gribat pārbaudīt, labi, pārbaudīsim elektroniski. Balsojam par 208. grozījumu. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 209. grozījums, kurš par? Pret? Atturs? Pārbaudīsim elektroniski. 209. grozījums, sākam balsot. Man likās, ka bija apmēram 4 pret 3. Ja visi ir nobalsojuši, tad beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 210. grozījums, kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 211. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 212. zīles kungu grozījums, kurš par? Pret atturs. Pārbaudīsim elektroniski. Balsojam par 212. grozījumu. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 213. grozījums, kurš par, pret, atturs, pieņemts. Varbūt mēs varētu iepauzēt, saka priekšsēdētājs. 215. grozījums, kurš par, pret, atturs, pieņemts. 216. Tas atkrīt. 13. atkrīt. Balsosim par 214. Kurš par, pret, atturs, noraidīts. 217. kurš par, pret, atturs, pieņemts. 218. kurš par, pret atturas pieņemts. 219. kurš par pret atturas noraidīts. 220. kurš par pret atturas noraidīts. 221. kurš par pret atturas pārbaudīsim elektroniski. 221. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 222. Kurš par? Pret. Atturs. Noraidīts. 223. Kurš par? Pret. Atturs. Noraidīts. 224. Kurš par? Pret. Atturs. Noraidīts. 225. Kurš par? Pret noraidīts. 228. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 227. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 228. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 229. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 230. kurš par, pret, atturas, noraidīts.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 pret, atturas, noraidīts. 237. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 238. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 239. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 240. kurš par, pret, atturas, Pārbaudīsim elektroniski. 240. grozījums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Tautas partijā viena balss par daudz, Maķu. Beidzam balsot. 22 pār 21 pret grozījums pieņemts. 241. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 242. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 243. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 244. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 245. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 248. atkrīt, 247. kurš par, pret, atturas. Pārbaudīsim elektroniski. 247. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 249. kurš par? Pret? Pārbaudīsim elektroniski. 249. grozījums. Stremozes kungs viens pats šoreiz balsoja, tāpēc mums jāpārbauda elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. Tremozes kungs, jums ir taisnība. Vienkārši 33 cilvēki nebalso, un jūs bijat vienīgais par, tāpēc vajadzēja pārbaudīt. 250. kurš par? pret atturs pieņemts. 251. kurš par pret atturs noraidīts. 253. kurš par pret atturs noraidīts. 128. kurš par pret atturs pieņemts. 129. kurš par pret atturs pieņemts. Un galīgais balsojums par šo normatīvo priekšlikumu. Sākam balsot elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 36 par, 6 pret, 1 atturējās, līdz ar to eh, normatīvais priekšlikums ir pieņemts. Normatīvā rezolūcija. Sākam balsot par to. Vai visi ir nobalsojuši? Tad beidzam balsot. 36 pār, 5 pret, 1 atturējās, arī normatīvā rezolūcija pieņemta. Sveicu referenti Serakjāni kundzi. Don't be disappearing, folks. We've still got some other. Mums joprojām ir um, balsošana, kas ir jāveic.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 Ok. Okay, ladies and gentlemen, before... Dāmas un kungi, pirms sākam balsot, eh, bija zināms saikums par eh, zaļo eh, grozījumu. Tur ir iekļaut vārdu rescue un for assistance. Tam vajadzētu būt papildinājumam pirmajam kompromisam, nevis uh, tam vajadzētu būt papildinājumam pirmajam uh, kompromisam, nevis uh, otrajam uh, kompromisam, kā ir norādīts uh, balsošanas sarakstā, kurš vakardien tika uh, izdalīts. Tātad zaļo mutiskais grozījums uh, pievieno vārdus rescue and, un tas ir papildus pirmajam uh, kompromisam. Sākam ar 72. Uh, grozījumu, kurš atkrīt, un tagad ķeramies pie pirmā kompromisa. Divās daļās. Pirmā daļa, kas par kas pret, atturas pieņemts. Otrā daļa. Kas par, kas pret, atturas pieņemts. Mutiskais grozījums, uz kurš nu pat, nu pat atsaucos no Tayloras, eh, tad, tad Rescue and Before Assistance, kas par, kas pret, atturas noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Eh, NV 8 atkrīt, 74 eh, atkrīt. 11. atkrīt, 76. Eh, par pirmo pāndu, kas par, kas pret, atturas, noraidīts. 77. kas par, kas pret, atturas, noraidīts. NV9, kas par, kas pret, Atturas norēdīts. 78. ar mutisko grozījumu. Kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. 81. kas par? Kas pret? Atturas noraidīts. 12. kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. NV 10 atkrīt, 79. grozījums atkrīt, 13. grozījums. Kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. 82. kas par? Kas pret? Atturas noraidīts. 83. kas par? Kas pret? Atturas noraidīts. 84. kas par, kas pret, atturas noraidīts. 85. kas par, kas pret, atturas pieņemts. Otrais kompromiss. Kas par, kas pret, atturas pieņemts. 90. nākamais ar mutisko grozījumu no tautas partijas. Kas par? Kas pret? Atturis pieņemts. 91. grozījums. Kas par? Kas pret? Atturs noraidīts. Mutiskais grozījums A. Iebildumi nav. Kas par? Kas pret? Atturis pieņemts. 92. Kas par? Kas pret? Atturis. Varam pārbaudīt elektronas 92. Man liekas, ka tas ir pieņemts, bet pārbaudīsim, sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Deviņdesmit trešais atkrīt. NV vienpadsmitais, kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. 96. ar Aldas grupas mutisko grozījumu vēlāk eh, ievietot eh, otrā panta ceturtajā punktā, ja jūs balsojat eh, par, tad jūs balsojat par to, lai tas tiktu vēlāk ievietots. Ja jūs pie, pieņemat mūsu grozījumu, jūs balsojat uh, par tā atlikšanu. Jūs pieņemat mūsu grozījumu, jā? Ja? Tātad mēs eh, ar to nodarbosimies vēlāk. 97. Bilbao. Kas par? Kas pret? Autors noraidīts. 15. grozījums. Kas par? Kas pret? Autors pieņemts. 98. grozījums atkrīt. 99. grozījums, kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. Simtais grozījums. Kas par? Kas pret? Atturis pieņemts. Simt trešais grozījums. Divās daļās. Pirmā daļa. Kas par? Kas pret? Atturis pieņemts pieņemts. Otrā daļa. Otrā daļa, kas par, kas pret, atturas, pieņemts. Ceturtais kompromiss, kas par, kas pret, atturas, varam pārbūt vēl elektroniski, ceturto kompromisu, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Atkrīt. Simt pirmais grozījums. Kas tad būs nākamais? 104. grozījums. Taylor kunga grozījums. Kas par? Kas pret? Atturas eh, noraidīts. NV12. Kas par? Kas pret? Atturas noraidīts. 101. grozījums. Kas par? Kas pret? Atturas pieņemts vesā eh, tad, tad, problēma ar drošību un tad septiņu security jēdzienu. Balsojums par visu grozījumu, tāpēc, ka ceturtais uh, kompromiss tika norādīts, kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski par 106. grozījumu balsojumu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? <laughs> Šī, šis ir traks balsošanas saraksts. Beidzam balsot. Noraidīts. Tāds, ja tās partijas citas grupas man atļauj, tad S un D, eh, tad, tad eh, balsošanas saraksts nav precīzs. Jā, jums ir tad jūsēja eh, saraksti. Tad, kur īsti esam? 107. grozījums. Kas par? Kas pret? Atturs noraidīts. 108. kas par? Kas pret? Atturs pieņemts. 109. kas par? Kas pret? Atturs pieņemts. 110. kas par? kas pret atturas noraidīts. Piektais kompromiss. Kas pret? Kas pret? Atturas pieņemts. 112. ar balsojumu pa daļām pirmā daļa no S&D um, par Activity of the Agency. Pirmā daļa, kas par? Kas pret? Atturas. Varam pārot elektroniski pirmo daļu. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad uh, pārējais teksts, uh, kas par? Pret. Atveris. Noraidīts. 115. grozījums ar referenta mutisko grozījumu un alts grupu, kas par? pret atturas pieņemts. Tagad 114. grozījums, kas par? Kas pret? Parūdīsim elektronu 114. sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 18. grozījums, kas par? Kas pret? Atturs pieņemts. Mūzikais grozījums B. Balsojums par daļām no ECR. Pirmā daļa. Teiks bez uh, valdiem ministrs member, member States Emergency Preparedness. Pirmā daļa. Kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. Un otrā daļa. Kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. Mūzikas grozījums C. Kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. 117. grozījums. Kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. NV 13. divās daļās, pirmā daļa. Uh, atkrīt. Tagad 119. divās daļās. Uh, tad, tad visa teksts, ne, uh, ne, bez vārda national, mm, tātad par pret Atturas pieņemts. Otrā daļa. Kas par? Kas pret? Atturas norādīts. 120. kas par? Kas pret? Atturas norādīts. 122. Eh, grozījums eh, divās daļās pirmā daļa. Kas par? kas pret, atturas norādīts. Otrā daļa. As and when applicable, applicable N, kas par, pret, atturas pieņemts. E, Teilora kunga 123. grozījums, kas par, kas pret, atturas norādīts. 125. grozījums divās daļās. Pirmā daļa bez vārda saulī, kas pār? Kas pret? Atturas pieņemts otrā daļa. Kas par? Kas pret? Atturas noraidīts. NV14. Kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. 15. Kas par? Kas pret? atturas noraidīts 19. kas par, kas pret, atturas pieņemts 126. kas par, kas pret, atturas pieņemts 16. NV, kas par, kas pret, atturas pieņemts 127. un 128. atkrīt, un tagad. Uh, 130. Eh, kas par, kas pret, atturas noraidīts. 131. divās daļās, pirmā daļa. Refer to in article 23, kas par, kas pret, atturas noraidīts. Otrā daļa, pārējais teksts, kas par, kas pret, atturas pieņemts. 129. grozījums, kas par, kas pret, atturas, noraidīts. 17. NV, eh, kas par, kas pret, atturas, pieņemts. 132. kas par, kas pret, atturas. Pārbaudīsim elektroniski 132. sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Noraidīts. Ehm, budžeta 4. kas par pret atturas pieņemts. Ehm, budžeta 5. kas par kas pret pieņemts. 20. grozījums kas par kas pret Atturas. Varam pārbaudīt 20. grozījumus. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 134. grozījums, Grandes kunga grozījums, kas par, kas pret, atturas pieņemts. Budžetas sēstais. Pirmā daļa. Kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. Trešā daļa. Kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. 136. Kas par? Kas pret? Atturas noraidīts. 21. grozījums. Kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. 135. kas par, kas pret, atturs, noraidīts. 137. kas par, kas pret. Varam parot elektronis, 137. sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 22. kas par? kas pret, atturas, noraidīt, pieņemts, uh, bužas radītais, kas par, kas pret, atturas, noraidīts. Uh, referenti 24. grozījums, kas par, kas pret, atturas, pieņemts. 24. grozījums, kas par, kas pret, atturas pieņemts. E, budžeta 8. otrā daļa, kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. 25. kas par? Pret atturas pieņemts. 26. kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. Budžeta 9. kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. 138. Kas par? Kas pret? Atturas noraidīts. Budžeta 8. trešā daļa. Kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. Mūtiskais grozījums D. Kas par? Kas pret? Atturas Varam pārbaudīt uh, eh, muskais grozījums. Nē, sākam balsot. Viss nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. 139. kas par? Kas pret? Atturas. Varam vēlreiz pārbaudīt 139. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 27. Kas par? Kas pret? Pārbaudīsim elektronas 27. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 18. Eh, kas par? Kas pret? atturas pārbaudas 18. sākām balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 140. Kas par? Kas pret? Atturas. Pieņemts. Budžeta desmitais. Kas par? Kas pret? Atturas. Pieņemts. 11. kas par pret atturas pieņemts. 141. kas par Simt četrdesmit pirmais. Kas par? Kas pret? Atturas noraidīts. 28. grozījums. Kas par? Kas pret? Atturas. Vai varam pārbaudīt 28. elektroniski sākam balsot? Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 19. grozījums no NV komitejas, kas par, kas pret, atturas, pārbaudīsim 19. sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 142. Kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. Budžeta 12. Kas par? Kas pret? Atturas noraidīts. 13. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. 14. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. 143. Kas par? Pret? Atturas pieņemts. 15. Eh, bet tad pirmais teikums eh, atkri, atkritējis, kas par? Kas pret? Atturs pieņemts. Cik šeit gan varētu būt lapušu kopā? 29. grozījums, kas par? Joprojām par pirmo pantu. 29. grozījums, kas par? Pret atturas. Pārbaudīsim 29. grozījumu. Sākam balsot elektroniski. Vai visi ir balsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 144. par pret atturas pieņemts. 30. kas par kas pret atturas noraidīts. Sākam balsot par 30. grozījumu. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 145. Kas par? Kas pret? Atturis. Pieņemts. 146. divās daļās. Pirmā daļa. Kas par? Kas pret? Atturis. Noraidīts. Otrā daļa. Atkrīt. 31. Kas par? kas pret, atturas, pieņemts 32. kas par, kas pret, atturas, pieņemts 33. grozījums, kas par, pret, atturas, pieņemts 34. grozījums, kas par, kas pret, atturas, pieņemts 35. grozījums eh, par, pret, atturas, pieņemts. 36. grozījums. Kas par? kas pret, atturas, pieņemts 37. kas par, kas pret, pieņemts 38. Eh, par, pret, atturas, pieņemts 40. kas par, kas pret, atturas, noraidīts 39. kas par, kas pret, atturas, pieņemts 42. grozījums, kas par, kas pret, atturas, pieņemts. 41. grozījums. Kas par? Kas pret? Atturas noraidīts. Budžeta otrais, kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. 43. kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. Pirmais, kas par? Pret. Atturas pieņemts. 44. grozējums. Kas par? Kas pret? Atturis pieņemts. Kompromiss numur 6. Kas par? Kas pret? Atturis pieņemts. 45. grozījums. Kas par? Kas pret? Atturis noraidīts. 46. grozījums. Kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. 47. grozījums. Kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. Šeisdesmit devītais grozījums. Kas par? Kas pret? Atturis norādīts. 49. grozījums kas par pret atturas noraidīts. 50. grozījums, kas par, kas pret atturas pieņemts. 11. no NV par, pret atturas pieņemts. 51. kas par, kas pret atturas pieņemts. 52. kas par, kas pret atturas pieņemts. Atturas noraidīts. Otrais grozījums, kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. 55. grozījums, kas par? Kas pret? Atturas noraidīts. NV2, kas par? Kas pret? Atturas noraidīts. 54. grozījums, kas par? kas pret, atturas, noraidīts. 53. kas par, kas pret, atturas, noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski. 53. grozījumu sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais grozījums, eh, kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. 56. grozījums, kas par? Pret. Atturas. Varam pārūt elektroniski 58. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beigsim balsot. Pieņemts. 54. atkrīt, 57. grozījums, kas par, kas pret, atturas, pieņemts. Trešais no NV komitejas ir atkritis. Piektais ir atkritis. Un NV ceturtais ir atkritis. Tagad tad esam nonākuši pie 58. grozījuma, kas par, kas pret, atturas, noraidīts. Sestais, eh, mm, kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. Septītais grozījums, kas par? Kas pret? Atturas. Pārbaudīsim elektroniski septīto. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Astotais grozījums balsojums par daļām. Pirmā daļa. Kas pret? Kas pret? Atturis. Pārbaudīšu. Es domāju, ka ir pieņemts, bet pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. 21 pret 21. Noraidīts. Otra daļa atkrīt. 59. grozījums, kas par? Kas pret? Atturs. Noraidīts. 61. grozījums. Balsojums par daļām. Kas par? Kas pret? Atturas. Pieņemts. Otrā daļa. Kas par? Kas pret? atturas. Pārbaudīsim otro daļu. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 62. atkrīt, un tagad ķeramies pie 60. grozījuma ar muziko grozījumu. Ar muziko grozījumu, kas par? Kas pret? atturas pieņemts. Trešais kompromiss. Kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. 63. grozījums, kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. 66. Kas par? Atkrīt. NV5. Kas par? kas pret, atturas, pieņemts. 64. kas par, kas pret, atturas, pieņemts. 65. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 67. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 68. par, pret, atturas, noraidīts. Devītais grozījums. Pārbaudīsim elektroniski balsojumu par 68. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši, tad beidzam balsot. Grozījums noraidīts. Devītais grozījums, ko iesniedzis referents, lūdzu. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Ah. NV6. Sastais NV grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Septītais NV grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 69. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 70. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Desmitais grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 71. kurš par pret atturas pieņemts. Budžeta trešais grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. Normatīvā rezolūcija pirmā paragrāfa A artikuls, kurš par pret atturas pieņemts. Un tagad galīgais balsojums par priekšlikumu ar visiem grozījumiem. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Priekšlikums ir pieņemts ar 35 balsīm pār, 5 pret un 2 deputātiem atturoties. Tagad balsosim par normatīvo rezolūciju. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši par to? Tādā gadījumā beidzam balsot. 35 pār, 5 pret, 2 atturējās, rezolūcija pieņemta. Sveicu Fleckensteinu kungu, kas ir referents. We are... One, two, three. Godātie kolēģi. Short break, Okay. So we still got some more votes to Mums jāturpina balsot, kolēģi. Turpināsim strādāt. Es ceru, ka man ir pareizā kārtība šeit priekšā. Manuprāt, tagad jābalso ir par Grūziju Tas ir galīgais balsojums. Ulmerkungs ir referents, vienkārši viens balsojums par kopējās aviācijas telpas izveidi starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Grūziju no otras puses. Sākam balsot! Vai visi ir nobalsojuši? Tad beidzam balsot. Grūzija būs ļoti gandarīta. 38 deputāti nobalsoja par, tikai divi pret e, pieņemts šis ziņojums. Paldies Ulmerkungam. Pāriem pie nākamā punkta. E, Eiropas Savienības un Jordānijas aviācijas nolīgums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Tad beidzam balsot. Arī šīs nolīgums ir apstiprināts ar 37 balsīm par vienu pret un vienam deputātam atturoties. Paldies Senalovas kundzē, kas bija referente. Tālāk 16. punkts. Mans ziņojums par Atēnu konvenciju par pasažieru un viņu bagāžas pārvadājumiem pa jūru. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Tad beidzam balsot.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 Jūs vēlaties pārbaudīt? Labi, pārbaudīsim elektroniski. Balsojam par ceturto grozījumu. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Tad beidzam balsot. Grozījums ir noraidīts. Kompromiss par 5, 6, 7, 8, 9 grozījumu. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Desmitais grozījums. Kurš par, pret, atturas, noraidīts. Vienpadsmitais grozījums. Kurš par, pret, atturas, noraidīts. 12. grozījums atkrīt, 13. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 14. grozījums, kurš par, pret, atturs noraidīts. 15. grozījums divās daļās. Pirmā daļa - svītrojums. Mēs atsaucam pirmo dzelzceļu pakotni. Tie, šie vārdi tiek svītroti. Otrā daļa - uzsver dzelzceļa tirgu. Tātad balsojam par pirmo daļu. Kurš par? Kurš pret? Atturs noraidīts. Otrā daļa. Kurš par? Pret? Atturs. Pārbaudīsim elektroniski. Balsojam par otro daļu. Sākam balsot. Uh, Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Yeah. Uh, uh, the... Es gribētu paskaidrot, balsošanas sarakstā ir teikts, ka tas ir iekļauts kompromisā, tātad otrā daļa iekļaut kompromisā. Kompromisu mēs tikko pieņemam. Jā, mēs pieņēmām to ar visu šo te otro daļu, un mēs pieņēmām arī tagad atsevišķu otro daļu, līdz ar to esam konsekventi. Elka Drāvīkungs, vai tas ir papildinājums? Mēs tikko kā nobalsojām par svītrojumu. Mēs, protams, pēc tam pārbaudīsim vēl visu tekstu. Marines Kūkungs. Otrās daļas teksts ir identisks ar kompromisa tekstu. Mums pat nevajadzēja balsot par šo, jo mēs jau nobalsojām par kompromisu, bet šoreiz mēs vēl apstiprinājām to, ka esam konsekventi savā pieeja. Vai mums jābalso par 16. grozījumu? Okay, we'll vote on six... Balsosim par 16. Kurš par? Pret? Pārbaudīsim elektroniski. 16. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 17. grozījums, ko iesniedz Bahkungs. Kurš par? Pret? Atturs. Pieņemts. 18. kurš par? Pret? Atturs. Noraidīts. 19. grozījums, kā papildinājums, kurš par? Pret? Atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Balsojam par 19. grozījumu. Man šķiet, ka šajā pusē vispār neviens vairs nebalso. Sākam balsot par 19. grozījumu. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 20. grozījums, kurš par? Pret? Atturs pieņemts. 21. divās daļās. Pirmā daļa. Kurš par? Pret. Atturs. Pieņemta. Otrā daļa. Kurš par? Pret. Atturs. Pieņemta. 22. grozījums. Kurš par? Pret. Atturs. Pieņemts. 23. Kurš par? pret atturas pieņemts. 24. kurš par pret atturas pieņemts. 25. kurš par pret atturas pieņemts. 27. kurš par pret atturas pieņemts. 28. ar mutisko grozījumu, ko iesniedz referents 28. tāds balsojam par, pret, atturas, pieņemts. 26. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 29. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 30. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 31. divās daļās. Pirmā daļa, kurš par? Pret. Atturas pieņemta. Otrā daļa, kurš par? Pret. Atturas noraidīta. 32. grozījums, kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 33. kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 34. kurš par? pret, atturas, pieņemts. 35. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 36. kurš par, pret, atturas, pieņemts. Noraidīts. 37. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 38. kurš par, pret, atturas, pieņemts. Un tagad galīgais balsojums par šo atzinumu. Sākam balsot elektroniski. Vai viss ir nobalsojuši? Šīs atzinums pieņems ar 35 balsīm par, 3 pret un 2 deputātiem atturoties. Sveicu Marinesku kungu! Tālāk balsosim par atzinumu projektu par virzību uz Eiropas Savienības kosmosa stratēģiju pilsoņu interesēs. Referents šeit ir Zasādas kungs. Sākam ar pirmo grozījumu. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. Otrais grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Trešais grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Piektais grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. Ceturtais grozījums, kurš par, pret, atturs pieņemts. Sastais grozījums divās daļās. Pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, noraidīta. Otrā daļa, kurš par, pret, atturas, noraidīta. Septītais grozījums. Kurš par, pret, atturas, noraidīts. Astotais grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts Pieņemts. Devītais grozījums ar mutisko grozījumu. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Desmitais grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Piecpadsmitais grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Kompromiss numur viens. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Līdz ar to mēs ejam tieši pie 18. grozījuma, ko iesniegus Deveraks kundze, un Rīkē kungs iesniedz mutisko grozījumu, kurš par, pret, atturs, pieņemts. 17. grozījums, kurš par, pret, atturs, pieņemts. 16. grozījums, kurš par, pret, atturs, pieņemts. 19. grozījums, kurš par, pret, atturs, noraidīts. 23. grozījums, kurš par, pret, pret, atturas, pieņemts. 22. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 21. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Divdesmitais grozījums atkrīt, jo mēs pieņēmām 18. grozījumu. Un tagad galīgais balsojums par atzinumu kopumā sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Tad beidzam balsot. Atzinuma projekts pieņemts ar 37 balsīm par, divām pret un neviens neatturējās. Sveicu Zasadas kungu šī atzinuma autoru. So, Just... Godātie kolēģi, gribētu atgādināt, ka šo pēcpusdienu tiksimies ar Jaržembovsku kungu pulksteni trijos. Būs viedokļa apmaiņa ar funkcionālo gaisa telpas bloku koordinātoru. Lielas paldies kolēģiem par sadarbību. Mēs, pateicoties jums, ļoti veiksmīgi tikām cauri garam un sarežģītam balsošanas sarakstam. Paldies arī sekretariātam, kurš veica šo ļoti sarežģīto un ilgo sagatavošanās procesu. Lielas paldies jums visiem un labu apetīti pusdienās!